Paldies jums, priekšsēdētāji, jums par laikiem vārdiem. Paldies arī jums, cienīto kolēģi, un paldies komisijai. Paldies. Alles gute, liba Kurt. Visu labu, dārgais Kurt, saka priekšsēdētājs. Kolēģi, līdz ar to beidzam debats par šo jautājumu. Balsojums būs arī 12.30. Nākošais jautājums darba kārtībā ir mutiskais jautājums komisijai par apmācību tieslietu jomā. Tieslietu komitejas un pilsonisko brīvību komitejas vārdā. Tagad gribētu dot vārdu Ziefkas kungam uz divām ar pusminūtēm. Paldies, priekšsādātāji, dāmas un kungi, komisārs kundze, juridisko lietu komitejā tas ir tikai dabīgi, ka mēs uh, izskatām dažādus uh, likumdošanas priekšlikumus saistībā ar uh, pilsoņu starptautiskajām tiesībām, komerctiesībām, mantojumtiesībām, par kurām mēs nepat nu runājām. Esmu pārliecināts, ka šis dokuments izvērtīsies kā saistošs prasības un Lai to spētu darīt tiesnešiem uh, un uh, tiem, kas strādā tieslietu jomā, būs nepieciešams milzīgs zināšanu un kompetences kopums Ar Luģiju Berlingeru kungu mēs esam daudz diskutējuši par uh, apmācību, kas ir nepieciešama, lai varētu izglītot, apmācīt tos, kas strādā tieslietu jomā, jo tieši šie cilvēki piemēros realizēs dzīvē dažādos tiesiskos nosacījumus. Arvien biežāk uh, rodas uh, tādas situācijas, kas prasa šādas specifiskas zināšanas, jo arvien vairāk būs dažādas situācijas, kas skars mūs katru Visu laiku mainās eh, nosacījumi un eh, tāpēc ir nepieciešams, lai tiesneši un citi, kas strādā tieslietu jomā, tik tiešām pārzinātu Eiropas Savienības tiesības. Tā tad eh, šo personu apmācība ir ārkārtīgi svarīga visai uh, tiesiskuma sistēmai. Mums ir jāapzinās uh, šīs problēmas esamība, mums šis jautājums ir jārisina. Tātad šī apmācība ir uh, pilnīgi neatņemams, eh, neatņemama procesa sastāvdaļa. Eh, šajā jautājumā, ko uzdodam kopā ar eh, Lopes Aģilāru kungu un Lēnas kungu, mēs gribētu zināt, kas notiek ar šo ambiciozo programmu, kas paredz apmācīt vismaz pusi personāli, kas strādā tieslietu jomā. Tātad, lai notiktu šāda apmācība līdz 2020, 2020. gadam un lai šī puse uh, um, darbinieku varētu piedalīties uh, šādā apmācībā. Tātad, uh, kādas tad ir šīs uh, pieredzes apmācības platformas, kādas ir paredzētas, cik lielā mērā parlaments varēs piedalīties šajā ļoti būtiskajā darbā? Uh, Eh, kopš Stokholmas eh, pro, eh, programmas sākuma mēs jau esam runājuši, ka nepieciešama tāda kopēja Eiropas juridiskā kultūra. Visas Eiropas Savienības iestādes atbalsta šo programmu un saprot, ka tā ir ārkārtīgi būtiska. Runājot par programmu no 2014. līdz 2020. gadam, šis izglītošanas jautājums, šī programma ir ārkārtīgi svarīga Lai mēs varētu efektīvi nodrošināt sadarbību, lai tas varētu notikt, mums ir nepieciešama kopēja izpratne un apņēmība. Tā tad ir nepieciešamas programmas, lai uh, varētu uh, izvērst konkrēti jautājumu apmācību un lai uzlabotu apmācību universitātēs juridiskajos jautājumus kā tādos. Uh, paldies, uh, gribu pateikties uh, Zviefskas kungam, gribu pateikties arī Lēnas. Uh, Eh, kunga vārdā. Eh, saka Agilāra kungs, es grib, mēs gribējām uzsvērt to, cik svarīga ir apmācība tieslietu jomā tieslietu ekspertiem, un tīpaši eh, tiesnešiem, kas nodarbojas ar fiskāliem jautājumiem. Viņi būs pirmie, kuriem būs jāpiemēro šīs prasības, un Eiropas Savienība ir balstīta uz tiesiskiem principiem. Uh, kopš Amsterdamas, Nicas un tagad arī Lisabonas līguma stāšanās spēkā juridiskā skaidrība, drošība ir bijusi mantojuma tiesība pamatā, un tāpēc arī mēs esam redzējuši, ka Eiropas projekts ir stiprinājies. Eiropas eh, tiesiskuma telpas veidošana Ir ārkārtīgi svarīgi, lai attīstītu Eiropas Savienības potenciālu, ir nepieciešama apmācība, jo pastāv dalību valstīs ļoti dažādas uh, juridiskās kultūras un uh, tradīcijas. Tāpat ir nepieciešams, lai arī uh, valodas zināšanas tiktu uzmantotas, uh, uzlabotas. Tāpēc ir jāstiprina šis apmācības uh, tīkls, ir jāstiprina attiecīgos uh, apmācības centrus. Uh, It īpaši arī e, komisijai ir jāsniedz atbalsts, lai tiktu realizēta šī apmācība tieslietu jomā. Tātad jautājums ir sekojošs. Kā komisija paredz izpildīt e, mērķi, lai puse e, profesionāli, kas strādā tieslietu jomā, iziet šādas apmācības programmas? Otrām kārtām, kā mēs varam stiprināt sadarbību ar apmācības centriem, kas nodrošina šāda veida apmācības, ir īpaši iestādēs, kā komisija uzskata, kā Eiropas parlaments varētu stiprināt savu lomu, lai uh, stimulētu šo uh, tiesiskuma programmu, Stokholmas programmas ietveros. Īpaši ņemot vērā arī pilotu programmu, kas īpaši ir vērsta tieši uz tiesnešu uh, apmācību. Mēs nedrīkstam aizmirst, cik ārkārtīgi svarīga ir mm, Eiropas tiesa, kas ir principā kā katalizators visai tiesiskuma sistēmai Eiropā. Paldies! Éppen, és most a bizottság nevében Vivian Reding követ. Paldies, un vārds tagad uh, komisāra Redings kundzei. Parliament... Es ārkārtīgi novērtēju to, ka parlamentam un komisijai ir vienota izpratne par šo jautājumu. Pateicos par sadarbību starp Juriju un Libas komitejām. Un e, šī sadarbības rezu rezultātā mums ir ļoti ambicioza rezolūcija, un tā balstās uz paziņojumu, ko komisija, ar ko komisija nāca klajā par apmācību šajā jomā 2011. gada septembrī. Komisija šeit vēlētos uh, izveidot tādu savstarpējās uzticības gaisot, lai izveidotu vienotu tiesību vai tiesību jomu Eiropā. Un šeit ārkārtīgi svarīgi ir nodrošināt uh, vienotu apmācību. Šeit mēs runājam par vairāk kā septiņiem tūkstošiem cilvēku, kas darbojas šajā jomā, un viņiem ir jāpiedalās apmācībā Eiropas um, tiesību lietās līdz 2020. gadam. Un šeit būtu jāizmanto visi pieejami resursi, un tie ir jāmobilizē dažādos līmeņos. Protams, ka arī visām ieinteresētām pusēm jāapņemas integrēt Eiropas Savienības tiesības uh, vietējo nacionālo apmācību programmās. Un jāpalielina arī apmācība šīs jomas darbiniekiem un jāpalielina, protams, arī dalībnieku skaits. Dažāda veida profesionālām organizācijām jādarbojas pēc iespējas optimālāk, tā, lai tiek efektīvi izmantoti gan cilvēka resursi, gan arī apmācību laiks, un tiek, protams, ņemts vērā arī nacionālo sistēmu īpatnības. Mums ir arī jāstrādā kopā ar esošajām interesētajām pusēm, dažāda veida savstarpējās sadarbības tīkliem, arī ar Eiropas eh, publiskās pārvaldes institūtu un tā tālāk. Protams, ka ir jāiesaist arī Eiropas profesionālās juristu organizācijas varētu organizēt arī divu nedēļu apmaiņas programmu Eiropas tiesnešiem un prokuroriem no 2014. gada. Mēs arī vēlētos nodrošināt finansējumu šāda veida apmācībām, lai atbalstītu augstas kvalitātes, labas kvalitātes projektus. Nu, to jūs visu, protams, arī varat izlasīt mūsu budžeta piedāvājumu vai budžeta pieprasījumu plānos. Mēs arī esam jau spēruši pirmos soļus, lai pieņemtu komisijas lēmumu par uh, pilotu projekta ieviešanu šī gada pavasarī. Paldies! Tālāk vārds ar politiskām grupām, deputātiem un vārds Salvatoram Jakolīnīm. Grazie, signor Presidente, grazie, signora Komisāre. Abbiam... Paldies, priekšsēdētājiem. Paldies arī komisārs kundzei. Mēs ar lielu uzmanību arī sekojām šai situācijai un īpaši komisijas jauniem paskatrojumiem par to, kādā veidā viņi plāno attīstīt un arī veicināt tiesnešu tālāk izglītību. Mēs tiešām vēlētos skaidri norādīt, ka ļoti svarīgi, lai arī advokātu un tiesnešu sadarbība un tā mūsu izglītība tiktu veicināta, lai tiešām mēs skaidri palīdzētu viņiem saprast, kā darbojas Eiropas tiesības un līdz to arī samazinātu atšķirības izpratnēs starp dažādu tiesību sistēmām. Tātad ir jāveicina ciešāka sadarbība. Ir jāveicina, lai mēs nodrošinātu mūsdienu vajadzību atbilstošu situāciju, kas skaidri iezīmētu arī tiesību starptautiskos aspektus. Mums ir precīzi jāatbalsta tas, kā mēs to nosakām Eiropas tieskā telpa un tāpēc ir jāpanāk arī, ka to spēcina arī jau tiesneši agrīnajā procesā, tas būtu tas, kas ir asms tiesnešiem, nodrošinot arī Eiropas tieskumu telpu. Tas ļoti svarīgi Eiropas iekšējiem tirgumam, tāpēc arī Eiropas konkurētspējai, un tas viss saistās arī tālāko liberalizāciju. Šīs profesijas liberalizāciju. Mums jānosaka, protams, ļoti augsti kvalitātes standarti, un tāpēc ļoti svarīgi, lai Eiropas līmenī mēs runātu arī par šo Eiropas profesionālo kāršu ieviešanu. Tātad jau Stokholmas programma ļoti uzsver uzticēšanos dalībvalstu starpā, un tāpēc ir jāveicina, lai arī starptautiskie spriedumi tiktu pilnībā atzīti un izpildīti. Attiecību uz juristu profesiju ir jānodrošina arī pa, m, brīva piekļuve valstīm uh, situācijā. Tātad ir jāpie, jābūt vienīgais kriterijs ir, ka valodas prasmes, un te attiecīgi arī tad profesionālās aģentūras var spēlēt būtisku lomu. 2014-2020 gadu finanšu plāns, tur būs no nozīmīgi svarīgi pilotprojekti, par to mēs iepriekš arī runājām, vienlaikus tur arī papildus būs jārunā par pietiekamu finanšu nodrošināšanu, lai iespējami daudz personas arī iesaistītošies programmās. Paldies! Paldies, un tālāk tad vārds sociālistu un demokrātu grupas vārdā Luigi Berlingver, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs. Eiropas Savienība ir radījusi ārkārtīgi lielu daudzumu dažādu veidu noteikumu, prasību un tā tālāk. un ir izveidota arī tā sauktamā, sauktā Stokholmas programmas telpa. Bet ir atšķirības starp likumdevēju un starp uh, pilsoņu izpratni. Uh, tiesnešu juristu skaits dalību valstīs ir palielinājies un viņi strādā ar nacionālo likumdošanu, par to viņi arī ir tieši mācījušies. Mēs uzskatām, ka īsts Eiropas tiesnesis ir nacionāls, nacionāls valsts tiesnesis, kas var mainīt savu mentalitāti, savu domāšanu un strādāt arī ar Eiropas likumdošanu. Bet pirms mēs runājam par kādu apmācību, mums būtu jānodrošina komunikācija ar pilsoņiem, ar praktizējošiem juristiem, tā lai uzlabotu kapacitāti un varētu izmantot visas šīs te likumdošanas akta iespējas. Mums ir jāizveido tāds kā, tāda kā kustība uz priekšu. Uh, Mēs nevaram šeit vienkārši sprediķot, mēs nevaram vienkārši pasniegt kā skolā stundas, jo šeit mēs runājam par augsta līmeņa profesionāļiem. Mums ir jāstimulē viņu zinātkāre, viņu, mums viņu intelektuāli jāstimulē. Un tagad mēs nevaram runāt arī par tādu lielu nošķirtību vai atšķirtību starp um, tiesību uh, grupām vai tiesību sistēmām. Pašlaik vairs nav tā, ka ir civilu, civilo valstu tiesības atsevišķi un tad ir varbūt kaut kādas citas un tā tālāk. Mums ir jārunā arī, protams, par kopējo tendenci. Ja mēs runājam par apmācību tiesību jomā, tad Nīderlandē ir tāds ļoti interesants sadarbības tīkls. Uh, Cilvēki, darbinieki no visām tiesām var eh, apmainīties ar savām zināšanām, var iesaistīt arī cita veida līmeņus, un es gribētu lūgt pilnību atba pilnīgu atbalstu šāda veida projektiem no komisijas. Paldies, saka priekšstādātājs, tagad Aldas grupas vārdā Vikstroms kundze. Paldies, priekšsēdētājiem. Eiropas iestādes ir skaidri pierādījuši to, ka mums tiešām jādara viss, um, lai saprastu, ka mēs tomēr visas valsts esam atšķirīgs. Un tas ir acīm redzams. Jā, un mēs esam vienoti daudzveidībā. Un tāpēc Eiropai, Eiropas integrāte ir ļoti svarīgi, lai mēs arī šādās lietas pamatvērtības atcerētos. Vienlaiks mēs varam meklēt kopīgus veidus, tomēr, lai arī šīs atšķirīgās sistēmas saprastu. Tikai šāda pieredzes apmaiņa to spēj nodrošināt, kas mums ļauj pārvarēt arī dažādu veidu atšķirības un līdz ar to nodrošināt tādu lielāku cieņu vienam pret otru. Esmu pārliecināta, ka tas ir iespējams arī juristu profesijās. Tātad mēs to varam attiecināt gan uz juristiem, advokātiem, gan arī prokuroriem. Tā kā mums ir jāskatās, kā mēs varam to sekmēt, nodrošinot šādus personīgos kontaktus. Tas vēl ir iespējas labāk saprast, izveidot šādu dialogu un savstarpēji arī tad bagātināties. Tikai šādā veidā mēs varam nodrošināt svarīgu aspektu. Ir ļoti svarīgi, lai šie noteikumi, no, par ko vienojamies šeit, ņemtu vērā arī atšķirības dalībvalsts starpā. Nodrošināt to, ka savstarpēji likumdošanas interpretācija tiek arī saprasta. Tad mēs runājam par priekšlikumu, kas mums palīdzēs māk attīstīties un savstarpēji labāk saprast. Eh, un īsti vienoties par to, kas ir Eiropas tiesiskā kultūra. Paldies! Paldies! Arī, ka precīzi ievērētu runas laiku. Tālāk dot vārdu Malcerkungam, lūdzu. Šodienas tiesības veido daudzveidībā, un mēs runājam par daudzajām tiesībām, kas ir nevis tikai nacionālās tiesības, bet arī Eiropas tiesības. Un turklāt tam vēl seko starptautiskās tiesības, nemaz runājot par spriedumiem un lēmumiem, kas arī visu laiku kā tiesu praksa veido jaunās tiesības un to interpretāciju iespaido. Tātad, lai sekotu aktuālai situācijai, protams, ka tiesneši nevar izvairīties, viņi nekur nevar likties, viņam ir jāizglītos nemitīgi. Tāpēc, lai nodrošinātu spēcīgāku cietušo personu aizsardzību. Un tieši tāpēc tas arī ir obligāts pienākums turpināt izglītoties tieši tiesnešiem. Tālāk domājot par minoritāšu tiesībām, par restitūcijas tiesībām, uh, mums ir jāatrisina daudzi jautājumi, kas ar vienu neapmierinošā līmenī. Tāpat runā par daudziem bīdes noteikumiem, piemēram, Čehijā. Mums ir jāpanāk tiešām, ka jau ANO rezolūcija arī no 2011. gada šis paskaidrojums, kur skaidri norādot, ka tiek apšaubīts atsevišķo vēsturisko patiesību noliegumu pamatojums. Tātad, ja mēs norādām no vienas puses Franciju, kas vēlas arī, arī nosodīt Armēnijas genocīdu noliegumu. Lūk, arī šādas prakses jautājumi būs jārisina un jāapgūst tiesnešiem turpmāk. Paldies! Tālāk uzklausīsim Mazzoni kundzi. Lūdzu. Grazie, Presidente. Io ringrazio il commissario Reding per. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju pateikties Redingas kundzei par to lielo darbu, ko viņa ir ieguldījusi šajā diezgan jūtīgajā jautājumā, lai uh, savā ziņā veidot Eiropas uh, tiesību kultūru. Tagad mēs varam ieviest Stokholmas programmu un virzīties uz priekšu, kā noteikts komisijas septembra paziņojumā. Uz to atsaucās arī pati komisāre. Es gribētu uzsvērt, ka pilotu projekta mērķis, par ko runāja Berlingera kungs, ir palīdzēt izveidot tādu kopēju platformu, kas kalpos kā fórums, kurā mēs varētu atrisināt atšķirības starp dalību valstīm un arī starp dažādiem tiesību sistēmas darbiniekiem. Mēs domājām par to, ko mēs varētu skatīt šajā pilotu projektā. Un šeit jau nu, nav runa tikai par apmācību pārmantojamību vai par kaut kādu piedāvājumu puses apmierināšanu. Mēs vēlētos, lai daudzie un dažādie cilvēki, kas darbojās šajā sistēmā, viņiem būtu vienota kultūra, uh, ko varētu veicināt piedaloties šajos kursos. Redvings kundze jau pieminēja, ka šis būtu ārkārtīgi svarīgs aspekts. Runājot par to, ko teica komisāra par šo pilotu projektu, varbūt eh, tas tur netika īpaši pieminēts, bet es gribētu uzsvērt, ka pilotu projekta sākumā uh, ir ārkārtīgi svarīgi iesaistīt visus eh, tiesību sistēmas līmeņus, ne tikai zemākā līmeņa tiesnešus. Šis projekts jāveido vai jāvirz uz to, lai būtu tāda kopēja kultūrāla vai kultūras bāze, jo savādāk pilsoņi nesapratīs, uz kurienes Stokholmas programma virzās. Paldies tagad Kingai Gauncai vārds. Paldies priekšsādātājiem. Mēs galu galā strādājam un darbojamies iekšējā tirgu, un tad te runā arī par iekšējo mobilitāti, par kapitāla personas un arī uzņēmē darbības. Tātad mēs runājam par starp robežu jautājumiem, un tas attiec arī privāto dzīvi. Tātad tas nozīmē, ka arī personām ir svarīgi, lai tiktu pareizi atrisināt viņu strīdus jautājumu. Tātad mēs runājam par tiesnešu izglītību. Tas ir viens no nosacījumiem, kā Eiropas mobilitāte saistās ar pilsoņu uzticību Eiropas iestādēm un reiz arī tiesām. Tas ļoti svarīgi, lai arī visi juristi arī labāk izprastu un zinātu Eiropas tiesības. Kā ēnu referente arī 2014 līdz 2020 tieslietu programmai uzskata, ka ir tiešām būtiski, lai mēs nodrošinām, ka tiesneši, advokāti, prokurori nemitīgi arī iesaistītos tālāk izglītībā. Tātad mums ir jāpanāk, ka arī juristi izprot gan Eiropas uh, liku tiesību burtu un garu. Paldies! Tālāk vārds. Nākamajai runātāji cienītām komisāri. Komisija tiešām norāda, ka 15% no visiem 2000, uh, juristiem 2020. gadam vajadzētu nodrošināt starp, ja pārobežu arī izglītību. Tie tiešām pozitīvi mērķi. Un līdz šim jāuzsver arī, kā jau mēs arī paredzam, tālāk attīstīt nacionālo līmenī šādu Eiropas dimensijas iekļaušanu. Tā kā mums ir jāatrisina gan arī valodas barjeras. Anketas norādīja, ka īstenībā netik daudz, protams, tiesneši, tiesnesis nā, pārvalda svešvalodas, lai varētu piedalīties arī šādās ārvalstu programmās. Turklāt ir ļoti svarīga arī Eiropas parlamenta iesaistīšanās, lai mēs arī šajā rezolūcijā varētu skaidri norādīt, parlaments apņemās iztenot līgumā noteiktās pienākums, nāk klājā šādām labām idejām, uh, lai tomēr arī video konferences paver iespēju šāds tad arī taupības pasākumos. Uh, domājot par to, mēs tomēr nu, turpinām tālāk izglītošanu. Te ir vairāks piemērs, kurus jau varam arī atskatīties un vajadzētu turpināt. Mēs uzskatām, ka tiesnešiem un juristiem kopumā ir jāiesaistās aktīvāk. Un mums jāatrisina vislīdzinie kavēkļi un šķēršļi. Paldies! Paldies! Tālāk uh, brīvais mikrofons. Papa Nikolau kungs lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Es gribēju dalīties ar jums savā personīgajā pieredzē. Es atbalstīju dažus individus Grieķijā un komisija man arī aicināja atbalstīt pilsoņus un aizsargāt tos, bet tiesnesis atlika manu lietu uz vairākiem mēnešiem, lai mēs saņemtu nolēmumu no Eiropas Savienības tiesas. Diemžēl izrādījās, ka nacionālās valstis un nacionālā tiesa nespēja pašas šādu jautājumu risināt, jo nav vienkārši pieredzes, un tā tas regulāri notiek dalību valstīs. Tas rada papildus birokrātiju, rada sarežģījumus pilsoņiem un nacionālajām tiesām. Tas arī rada papildus darbu Eiropas tiesai, no kura varētu izvairīties. Šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, tāpēc es gribēju jautāt. Komisār, mēs šeit runājam par šīm pilotu apmācību programmām. Tajā pašā laikā mums būs tāds izvērtēšanas mehānisms. Nu, konkrēti, vai mēs varēsim redzēt, vai šis process kaut ko tieši dod pilsoņiem un uh, tiesību nodrošināšanai? Paskūkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji komisārs kundze likumdošanas vide Eiropas Savienībā pastāvīgi mainās. Tāpēc eh, spiediens uz eh, tiesnešiem, juristiem, prokuroriem aizvien pieaug. Jo viņiem ir jāizprot šīs eh, izmaiņas un jāizmanto savā ikdienas darbā. Tas ir nepieciešams cilvēkiem, kas ir atbildīgi par kopienas tiesību piemērošanu, ka viņiem ir pieejamas šādas apmācības dažāda veida iemeslu dēļ būtu ārkārtīgi svarīgi organizēt šādus kursus, izmantojot esošo apmācību tīklu, piemēram, īpašos kursus dalību valstīs, universitātes un tā tālāk, kas varētu, protams, saņemt atbilstošu akreditāciju un pasniegt šādus kursus par daudziem dažādiem jauniem aspektiem nacionālajā likumdošanā, Eiropas likumdošanā un tā tālāk. Un tas ir vienīgais veids, kā komisija varētu izpildīt savus mērķus līdz 20. gadam. Paldies! Tagad vārds komisārei. Priekšsēdētāji, es negribētu vairs ilgi izteikties eh, šajā vēlajā vakar stundā. Es tikai gribētu norādīt, ka Jā, tiešām gribu pateikties par uh, jūsu atbalstu šajā ļoti svarīgajā jautājumā. Jautājums ir fundamentāli svarīgs, jo, ja mēs uh, vēr, gribam veidot šādu uh, kopīgu Eiropu ar kopīgu uzticību, un uh, šī uzticība tai jābalstās uz savstarpēju pazīstamību, un tāpēc mums visiem ir jārada kopā nepieciešamie priekšnosacījumi visai profesijai, uh, attiecīgajos nacionālajos līmeņos, lai eh, šī apmācība un zināšanas kļūst par eh, dzīves realitāti pēc iespējas lielākam eh, juristu tiesnešu skaitam Eiropas Savienībā. Un gribētu šeit pievienot vēl vienu elementu. Šī uzticība nozīmē arī pretimnākšanu. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai tieslietu jomas darbinieki vienā valstī iepazītos ar tiesnešiem, ar prokuroriem, ar advokātiem citās valstīs, lai jautājumu gadījumos viņi tīri profesionālā ziņā zinātu, pie kāda kolēģa viņi varētu griezties. Tātad šīs programmas, ko mēs realizēsim, tās būs vērstas tieši uz saturisko pusi, bet būs arī uh, programmas, kas būs vērstas tieši uz šo iepazīšanās aspektu. Paldies! Paldies, līdz ar to esam izsmēroši debats um, par šo jautājumu. Balsojums rītdien. Tālāk laiks viens minūtes runām. Uzreiz vārdos Fidelētskas kundzei. Es atvainojos, ka varbūt arī nepareizi izrunāju jūsu vārdu. Jā, paldies, priekš. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un